Bien, mes chers collègues, je vous invite. Godātie kolēģi. La... Mēs atsākam darbu. Un šorīt mēs lemsim par 2018. gada budžeta citām iedaļām, proti par parlamenta finansējumu un par maksājumiem. Lūdzu, ievietojiet balsošanas kartītes, balsošanas sistēmās. Un es domāju, ka nav nepieciešams veikt pārbaudas balsojumu. Pirmais uh, balsojums ir par uh, um, apropriāciju apjoma atjaunošanu. Alors, par souci de cohérence, lai uh, mēs rīkotos konsekventi, tomēr sāksim vispirms ar maksājumiem. Trešā iedaļa. Tātad pirmais apakšbloks. bloks Pirmajā tabulā tas ir atspoguļots, kas ir par, pret, atturas, pieņemts. Otrais apakšbloks, kas atjauno budžeta projekta finansējuma apjomu otrā tabula, kas ir par, pret, atturas, pieņemts trešais apakšbloks, kas palielina budžeta projekta apropriācijas, kas ir par, pret, atturas, pieņemts. Un ceturtais apakšbloks, kas ir izklāstīts ceturtajā pielikumā, kas par, pret, atturas, pieņemts. Tagad ir atsevišķi balsojumi. Pirmkārt, kompromiss par 0806, eh, eh, kas ir par, pret, atturas, pieņemts. Un goe grozījums 7124 atkrīt. 13 no 3 17 Eiropas reģionālās attīstības fonda pap pabeigšana 9001, kas ir par, pret, atturas, noraidīts. Tagad pārējām pie citām iedaļām. Un pirmais balsojums atjaunot apropriāciju apjomu budžeta projektā, ko padome ar savu lēmumu samazināja, tas attiecas uz uh, Eiropas Savienības tiesu revīzijas palātu datu aizsardzības uh, dienestu un Eiropas ārējās darbības dienestu. Kas ir par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad par padomes uh, uh, apropriācijām. Otrā iedaļa - visi grozījumi. Uh, mērķis ir samazināt padomas finansējumu pretēji tam, kāda ir bijusi mūsu labvēlīgā attieksme atbalstot padomes priekšlikums. Es domāju, ka mēs varētu par šiem grozījumiem balsot blokā par visiem kopā, ja jums nav iebildumu un aicinu balsot par simt, no 1100 uh, līnijas līdz 2307. Kas par pret atturas grozījumi ir noraidīti. Ceturtā iedaļa. Uh, Eiropas Savienības tiesa. 1406, Jurī 600, 703 un citu grozījumu par uh, budžeta finansējuma palielināšanu, kas ir par, kas ir pret, atturas, pieņemts. Līdz ar to uh, otrs grozījums atkrīt tālāk 2100 pozīcija jūrī, alde grozījumu un budžeta komitejas grozījumi, kuru mērķis ir palielināt finansējumu, kas ir par, kas ir pret, kas atturas pieņemts. zaļo grozījums atkrīt, jo, jo e, ir pieņemts grozījums par finansējumu palielināšanu. Un tad ir virkne grozījumu, kuru mērķis ir samazināt apropriācijas salīdzinot ar budžeta projektu 104. līdz 254. Uh, uh, aicinu balsot par šiem grozījumiem blokā, ja jums nav iebildumu pret to, kas ir par šiem grozījumiem. Paldies, kas ir pret, kas atturas, grozījumi ir noraidīti par uh, uh rezervēm tūkstošā eh, līnija ECR grozījums par 3% rezerves izveidi, kas ir par pret atturas grozījums ir noraidīts. 1004. Eh, pozīcija, kas ir par pret atturas noraidīts. 2008. pozīcija jūri grozījums, kas ir par pret atturas noraidīts. Piektā iedaļa. Revīzijas palāta. 1200 pozīcija budžeta budžeta komitejas attiecīgais grozījums, kas ir par pret, kas atturas. Grozījums ir noraidīts. SND attiecīgais grozījums, ALDE grozījums, budžeta grozījums. Uh, atjaunot projektu finansējumu iepriekšējā apjomā, kas par pret, kas atturas, grozījums ir pieņemts. EFDD grozījums līdz ar to atkrīt. 1612. personāla apmācība un uh, grozījums, kura mērķis ir uh, samazināt uh, padomas iespējas par pret atturas grozījums noraidīts. ALDE, S un D zaļo un budžeta komitejas, tātad šie četri grozījumi, kuru mērķis ir atjaunot finansējumu budžeta projektā apmērā, kas ir par pret, kas atturas, grozījums ir pieņemts. 162 pozīciju budžeta 2301. Daļēji atjaunot finansējumu, kas ir par pret, kas atturas, grozījums ir noraidīts. Tālāk S un D, ALDE, Zaļo un budžeta komitejas attiecīgie grozījumi, kuru mērķis ir atjaunot budžeta projektu finansējumu, kas ir par, pret, atturas. Grozījums ir pieņemts. E FDD attiecīgais grozījums atkrīt. 2007. līnija. E FDD 7085. Uh, grozījums par pa, budžeta palielināšanu, kas par pret atturas grozījums ir noraidīts. Četri grozījumi S un D, ALDE, zaļie budžets kuri atjauno finansējumu budžeta projekta apjomā. Kas par? Pret, atturas, grozījumi ir pieņemti. 2102 par uh, programmatūru un sistēmām. S un D grozījums ALDE zaļie un budžeta komitejas attiecīgie grozījumi parēdz atjaunot finansējumu budžeta projektā. Kas par? Pret. Atturas. Šie grozījumi ir pieņemti. 2012. pozīcija mēbeles kas daļēji paredz atjaunot finansējumu, kas ir par šo grozījumu pret, kas atturas noraidīts. Tālāk četri grozījumi S un D, ALDE, zaļie un budžeta komitejas grozījums, kuri paredz finansējumu apjomu atjaunošanu, kas par pret atturas noraidīts Šie grozījumi ir pieņemti. Nākamais grozījums, EFDD grozījums atkrīt. 238. citi administratīvie izdevumi 2032 budžeta grozījums, kas ir par, pret, Ne visi ceļ rokas balsojumā, balsosim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 25 balsis par, 4 pret. Lūdzu, celiet rokas, kolēģi, balsojot. Tagad četri grozījumi S&D, ALDE, Zaļie un budžeta komitejas grozījums, kuru mērķis ir atjaunot finansējuma apjomu. Kas ir par? Pret. Atturas. Nobalsots Nākamais grozījums EFDD uh, 7092 atkrīt tālāk. Uh, konsultācijas un pētījumi. Šeit ir divi grozījumi ETP. Uh, S&D 800, 616 un uh, grozījums 200. 170. pozīcijā attiecīgi 828, 816 grozījums. Šie jautājumi tiek uzskatīti par atrisinātiem, noregulētiem. Šīs balsojums ir uh, saistīts, uh, nozīmē, ka būs attiecīgs balsojums par rezervēm. Kas ir par, kas ir pret? kas atturas, šis grozījums ir pieņemts. 2041. Uh, līnija, kas ir pār par daļai finansējumu atjaunošanu. Tas ir grozījums attiecīgais. Kas ir pret? Kas atturas? Grozījums noraidīts. Četri grozījumi SMD, S un D, tātad 7080 uh, un citi. Mērķis ir atjaunot uh, finansējumu budžeta projektu apjomā. Kas ir par? Kas ir pret? Kas atturas? Šie grozījumi ir pieņemti. tagad 2000 pozīcija, 2000 līdz 272. pozīcijai ir uh, paredzēts palielināt finansējumu vēl papildus tam, ko ir uh, balsojis padomu vai ierosinājis komisija. Es domāju, ka komisāra kungs mēs varam balsot par to blokā. Tie, kas vēlas atbalstīt ceļu rokas, kas ir pret un kas atturas Šie grozījumi ir noraidīti un par rezervēm balsojums jau uh, tika veikts saistībā ar uh, 8028 un 8078. Tālāk Eiropas ekonomiskā un sociālā komiteja 1004 pozīcija. Vispirms ENF grozījums. Kas ir par? Kas ir pret? Kas atturas grozījums ir noraidīts? EFDD attiecīgais grozījums uh, ir paredzēts palielināt finansējumu salīdzinot ar projektu apjomu. Kas ir par? Kas atturas noraidīts? Intā S un D 7681 pārēdz uh, palielināt finansējumu, kas ir pār, pret, atturas nav īsti skaidrs, jo ne visi cēla rokas. Balstosim elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Divi deputāti joprojām nebalso, kaut arī kārtītas ir iekārtā ievietotas. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. 21 pār pret 10. 1008. pozīcija. EFDD 7397 parāds samazināt finansējumu, kas ir pār pret atturas grozījums ir noraidīts. 105. Tā, pozīcija, tālāk apmācība, valoda apmācība, FDD e 7398 paredzēts samazināt finansējumu, kas ir pār pret atturas grozījums noraidīts. 1200. līnija atalgojums un pabalsti FDD 7399 samazināt finansēm, kas par pret atturas noraidīts. ENF 8230 arī paredz samazināt finansēm, kas ir par pret atturas noraidīts grozījums noraidīts. Intas 6755 S&D 7682 paredzēts palielināt finansējumu salīdzinājumā budžeta projektu, kas ir par pret. Nav īsti skaidrs, kāds ir rezultāts, ne visi balso, tādēļ lūdzu balsosim elektroniski. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Izskatās, ka nē, bet beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts 21 pār 9 pret. Tālāk 1220. pozīcija ENF 2000. 8231, kas ir par svītrošanu. Pret atturas noraidīts. 1400, EFD 7400 samazināt finansējumu, kas ir par pret atturas noraidīts. 1420 ECR 8341 samazināt finansējumu salīdzinot ar projektu, projektu, kas ir pār pret atturas noraidīts. FDD 7401 pārēdz samazināt finansēm, kas ir pār pret, atturas noraidīts. 1422 grozījums FDD 7402 samazināt finansēm, kas ir pār pret, atturas noraidīts. 1610, EFD 7404, samazināt finansēm, kas pār pret atturas noraidīts. 1612, divi grozījumi, ETP 8029, S&D 7683 atjaunot finansējumu, kas ir par pret atturas pieņemts. 162. budžetu 2400 samazināt finansējumu salīdzinājumu ar budžetu projektu, kas ir par, pret. Lūdzu, celiet rokas, kas ir par šo budžeta komitejas grozījumu 2400. Pret. Atturas. Grozījums noraidīts. 2000 EFDD 7406 samazina finansējumu, kas ir par pret atturas noraidīts. 2001 ENF 8232, kas ir par pret atturas noraidīts. 2007 budžeta 2401 samazināt finansējumu. Kas ir par pret? Atturas noraidīts. 2022 FDD 7407 samazināt finansējumu. Kas ir par pret? Atturas noraidīts budžeta 2402 samazināt finansējumu, kas par pret atturas grozījums noraidīts 2024 ECR 2000, 8340 FDD 7608, kas ir par pret atturas noraidīts. 2100 FDD 7409 samazina finansējumu salīdzinām ar eh, padomus lēmumu, kas ir par pret, atturas, grozījums noraidīts. Tālāk ETP 8030, S&D 7684 atjaunot finansējumu, kas ir par pret, atturas, grozījums pieņemts. 2102 FDD 7410 samazināt finansējumu, kas ir par pret atturas noraidīts. 212 FDD 7411 samazinātu finansējumu salīdzinājumu ar padomus lēmumu, kas ir par pret atturas noraidīts. ETP 8031, S&D 7685 atjaunot finansējumu, kas ir par pret atturas grozījums pieņēmts. 214 FDD 7412 samazināt finansējumu, kas ir par pret atturas noraidīts. 216. FDD 7413 samazināt finansējumu, kas par pret atturas grozījums noraidīts 238 FDD 7415, kas ir par pret atturas noraidīts budžeta 2403 samazināt finansējumu, kas ir par pret atturas atturas grozījums noraidīts. 2540 EFDD 7416 samazināt finansēm zem padomas līmeņa, kas ir par pret atturas grozījums noraidīts. Nākamais budžets 2404. Zemāks līmenis par pret atturas noraidīts. EPP 8032, SND 7686, atjauno maksājums salīdzinot ar budžeta komitejas piedāvājumu. Kas pār? Pret. Atturas. Pieņemts. 2542, divi grozījumi EPP 8032 un sociāldemokrāta 7662, kas pār? pret atturas grozījums pieņemts. Grozījums EFTD 7417 atkrīt, 2546. līnija EFTD 7412 palielinājums, kas par pret atturas noraidīts divi grozījumi Tautas partija 8034 un SND 7663, lai atjaunotu uh, budžeta līdzekļus ap, iepriekšējā apmērā, kas par pret atturas pieņemts. 2548 uh, ENF 8233 samazinājums, kas par pret atturas noraidīts. EFTD 7419 kas samazina apjomu, kas par pret atturas noraidīts. EPP 8035 un SND 7664, kas atjauno maksājums budžeta projektā, kas par pret atturas pieņemts. 2600, EPP 8036, SND 7065, kas par pret atturas pieņemts. EFTD 7420 atkrīt. 2602 līnija, kas par pret atturas noraidīts. 2620, FTD 7422 samazinājums, kas par pret atturas noraidīts. Budžets 2405, kas palielina līdzekļus par pret atturas noraidīts. EPP 8037, SMD 7666, kas atjauno līdzekļus, kas par pret atturas. Šis grozījums ir pieņemts. 2622. līnija, divi grozījumi, EPP e 8036 un SND 7767, kas atjauno līdzekļus, kas par pret atturas. Šis grozījums ir pieņemts. Un nākamie atkrīt. Tie bija EKR un EFDD grozījumi, kas atkrīt. 2624. līnija, EFTD 7424, kas samazina līdzekļus, kas par, pret, atturas, noraidīts. Septītā izdevuma rubrika - reģiona komiteja. Budžeta līnija 1000. S&D 7710, kas palielina līdzekļus, kas par, pret atturas noraidīts. 1004, EFTD 7425, kas samazina līdzekļus, kas par pret atturas noraidīts. 105, EPP 8039, SND 7711, kas palielina līdzekļus, kas par pret Nav īsti skaidrs, pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Nē, man liekas, ka trīs balsojumi vēl pietrūkst. Beidzam balsot. Pieņemts 19 pār 11 pret 2 atturējušies. Nākamais balsojums 1200 budžeta pozīcija. Pirmais grozījums FTD 7426 līdzekļu samazinājums, kas par pret atturas noraidīts. ENF 8234, kas samazina līdzekļus, kas par pret atturas noraidīts. EPP 8040 un SND 7668, kas atjauno līdzekļus, kas par pret atturas pieņemts. Un nākamais a, budžets 2500 atkrīt. 1220. līnija ENF 8235 a, par līnijas dzēšanu, kas par pret atturas noraidīts. 1400 EFDD 7427, kas samazina līdzekļus, kas par pret atturas noraidīts. EPP 8041, SMD 7669, kas atjauno līdzekļus, kas par pret atturas pieņemts. 1402. EFTD 7428, kas samazina līdzekļus, kas par pret atturas noraidīts. EPP 8042, SND 7670, kas atjauno līdzekļus, kas par pret atturas pieņemts. 1420. līnija e FTD 7429 samazina līdzekļus, kas par pret atturas pieņemts Noraidīts. EPP 8043, SMD 7712, kas palielina uh, līdzekļus, uh, kas par pret atturas pieņemts. 1422 E FTD 7430 samazina līdzekļus salīdzinot ar budžetu komiteju, kas par pret atturas norādīts. 1610 FTD 7431 samazina līdzekļus par pret atturas norādīts. 1612 EFTD 7432 samazina līdzekļus par pret atturas norādīts. Budžets 2501 līdzekļus samazinājums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 162 EKR 8332 samazinājums par pret atturas noraidīts. EPP 8044 SMD 7682 pārbudžeta palielinājums par pret atturas pieņemts. 2000 EFTD 7434 samazinājums salīdzinot ar plānoto, kas par pret atturas noraidīts. 2007 EPP 8045 SND 7688 līdzekļu palielinājums par pret atturas pieņemts. Nākamais 2502 budžeti atkrīt, 2022 EFTD 7435 līdzekļu samazinājums, kas par pret atturas noraidīts EPP 8047, SND 7713 atjauno līdzekļus, kas par pret atturas pieņemts. Nākamais budžets 2503 atkrīt. 2024. līnija EFTD 7436 līdzekļu samazinājums salīdzinot ar komisijas piedāvājumu, budžeta komitejas piedāvājumu, kas par pret atturas noraidīts. 2100 EPP 8047 SND 7689, kas samazina līdzekļus par pret atturas pieņemts budžets 2504 atkrīt. 2102. līnija EFTD 7437, kas samazina līdzekļus par pret atturas noraidīts. 212 EFTD 7438 samazinājums par pret atturas noraidīts. 214 EFTD 7439 samazinājums par pret pret atturas noraidīts. EPP 8046, SND 7690, kas palielina līdzekļus salīdzinot ar budžeta projektu, kas par pret atturas pieņemts. Un līdz ar to budžets 2505 atkrīt 2016 EFTD 7440, kas samazina līdzekļus par pret atturas norēdīts. 230 FTD 7441 budžeta samazinājums par pret atturas norēdīts. 238 FTD 7442 līdzekļu samazinājums, kas par pret Atbildi nē, nē, uz jautājumu, ko nedzirdam. Atvainojos. Tātad šis grozījums ir noraidīts. 2540, tas pats temats par pret. Atturs noraidīts. 2541, FTD 7444 par pret. Atturs noraidīts. 2545, FTD 7445 par pret atturas noraidīts. Budžets 2506 līdzekļu palielinājums par pret atturas noraidīts. 2546 FTD 7446, kas par pret atturas noraidīts. 2600 EFTD 7447, kas par pret atturas noraidīts budžets 2507, eh, kas palielina līdzekļus par pret atturas noraidīts. 2602 budžets 2508 par pret atturas noraidīts. 2620 EPP 849 SND 7708, kas atjauno līdzekļus par pret atturas noraidīts pieņemts. Nākamie grozījumi atkrīt. 2622. līnija SMD 7714 palielina līdzekļus par pret atturus pieņemts. FTD 7449 atkrīt. 264. līnija EE. E, e EPP 8050 un SND 7709, kas palielina līdzekļus, kas par pret atturas pieņemts. Līdz ar to EKR 8333 atkrīt. Nākamais balsojums - astotā sekcija Eiropas ombuds. Man liekas, ka šeit varam balsot blokā. Šeit ir uh, uh balsojums līdz 303. līnijai. Referents piekrīt. Tātad seši grozījumi. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. Devītā sekcija - Eiropas datu aizsardzības uh, uzraugs. Man liekas, mēs tāpat varētu balsot blokā no 1010. līdz 3044. līnijai, kas par pret atturas noraidīti. Desmitā sadaļa ārējās darbības dienests. 1200. līnija, afet grozījums 5306, kas vēlas vairāk finansējumu, kas par pret atturas. Šis grozījums pieņemts, līdz ar to trīs nākamie grozījumi ENF, EFTD un EKR atkrīt. 2214 līnija jauna. Uh, līnija AFET 5221 un budžets 4408. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 3002. līnija, pirmais grozījums AFET 5260, kas palērēna līdzekļus salīdzinājumā ar projektu. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. ENF 8292, FTT 8558 atkrīt, 3006 līnija AFED 5308. Nav jābalso. No 1101. līdz 1202. var balsot uh, blokā, pat uh, virzoties tālāk, līdz pat 3005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 Bon, alors, on va voter, on va voter. Donc, on va, Monsieur Rubik souhaite qu'on vote son amendement. Rubik kungs gribētu, lai balso par viņu grozījumu, kas ir budžets 4005. Tātad no 1101 līdz 1202. Tātad atvainojiet. Tātad no 1101 līdz 1201 trīs grozījumi, kas par? pret atturas. Tātad trīs pirmie grozījumi ir noraidīti. 1202. Par šo līniju Rubika kungs vēlas balsot. Pirmais grozījums ENF, kas par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums budžets 4625 Rubika kungs, kas palielina līdzekļus, kas par pret atturas Mums ir jāpārbauda elektroniski. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 22 pret 12 par. Un ar referenta piekrišanu no 1203. līdz 3005. līnijai vai piekrītat? Kas vēlas apstiprināt ceļu roku? Lūdzu, kas pret? Un kas atturas? Noraidīti šie grozījumi. Tagad piezīmes. 1200. līnija. Afet pēc 1308. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts.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 balsojums. Kas saglabā nemainītus uh, līdzekļus 2,3% apjomā, kā tas ir bijis sākotnēji uh, skatīts. Uh, pirmā tabula ir atbilstoša. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. Otrais bloks. Otrā tabula to skaidro, kas par pret atturas pieņemts. Un jauni pieprasījumi. 1200 līnija, go 7013. E, Neatvainojiet. Līdzekļu samazinājums. Domāju, ka abus var balsot par to, varētu balsot kopā. Līdzekļu pārnesa, pārnešana algām administrācijā. Miljonus 700 tūkstoši, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Rezerve 1006. līnija. Budžeta grozījums 10% rezervē, kas par pret atturas noraidīts. Par piezīmēm. 242. līnija. AFCO grozījums 10%. Kas par? Pret. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Le scrutin est clos. Beidzam balsot. Noraidīts 18 pret 16 eh, par AFCO eh, grozījumu 742. Kas par? Pret atturas noraidīts. 228 līnija. Kas par? Pret atturas pieņemts. Tad uh, izveidas plāns S112, EFTD grozījums. Drastisks līdzekļu samazinājums grupām. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Eh bien, mes chers collègues, nous en... Nu, tātad, dārgi, dārgie kolēģi, mēs esam pabeiguši izskatīt grozījums par uh, budžeta projektu 2018. gadam. Un gribu atkal atjaunot uh, teikto. Paldies referentiem. Viņa darbs ir bijis ļoti veiksmīgs un ļoti skaidri viņi to ir prezentējuši budžeta komiteja, bet es gribētu tāpat teikt paldies mūsu darbiniekiem. Balsojuma ilgums liekas bija īsāk, īsāks nekā parasti. Es ceru, ka jūs. Uh, Mm, atzīstat to, ka tas bija iespējams pateicoties referentu, ēnu referentu un tāpat arī politisko padomnieku un sekretariāta izcilā darba rezultātā un gribētu lūgt jūs aplaudēt. Rubika kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Es arī gribētu teikt paldies mūsu priekšsādātājiem, jo man liekas, ka viņš ļoti labi ir pastrādājis, un mēs esam ļoti apmierināti arī ar priekšsādātāju ļoti skaidro darbu. Viena vēlme, ja mēs balsojam, tad mums vajadzētu zināt, kad ir balsošanas laiks, un vienā sēdē, tagad ir grupu sēdes, politisko grupu sēdes, un mēs nepiedamies tajās, tā kā lūdzu būtu labi, ja tas būtu skaidrs, eh, skaidri izteikts. Un paldies! Paldies! Eh, cerēsim, ka eh, arī nākamajās sēdēs un saskaņošanas sēdēs rezultāti būs veiksmīgi. Nu jau es gribētu teikt, ka būtu ļoti saprātīgu otrdien septembrī 2018. Eh, gadā pēdējo otrdienu trešdienu rezervēt eh, budžeta grozījumiem 2019. gada balsojumiem. Un par a, eh, politisko grupu sēdēm es ceru, ka jūs varēsiet a, ietekmēt jūs politiskās grupas un pārliecināt to, ka balsojums par budžeta grozījumiem ir a, visnozīmīgākais. Un es gribētu, lai politiskās grupas. A, ievēro mūsu darbu un arī atbilstoši vērtē e, mūsu veikumu. Taranta kungs. Paldies. Lai arī savos balsojumos tomēr zaudēju, tomēr piekrītu Rubikungam e, atbalstu paužot jums. Paldies. Es gribētu norādīt, ka budžeta komiteja ir pieņēmusi mūsu grozījums 2018. gadam un gribētu uh, dot vārdu komisijai Žonam Jurela kungam. Direktora kungs ir šorīt uh, mūsu sēdē, varbūt, ka jūs varētu komentēt notikušo. Uh, thank you, Chair. Lielas paldies priekšsādātājiem, paldies, ka dodat vārdu arī komisijai. Izteikšos pavisam īsi. Nekavēšu jūs visus pēc šī ļoti garā balsojuma. Gribētu pievienoties priekšsēdētājiem un pārējiem deputātiem, kas izteicās uzslavēt uh, referentus par lieliski paveikto darbu, par ļoti veiksmīgo balsojumu, un liels paldies viņiem par svarīgo darbu, kas ir paveikts, strādājot ar šo milzīgo grozījumu apjomu, klāstu un novedot procesu pie ļoti veiksmīga rezultātu. Balsojam par kompromisu pakotni. Atturēšos no ļoti detalizētiem komentāriem šobrīd. Kā jūs zināsiet, tad pēc balsojuma plenāra sesijā oktobrī komisija jums, kā jau katru gadu, mēs nosūtīsim uh, šo izpildāmības vēstuli un tajā būs iekļaut detalizēti komentāri gan saistībā ar parlamenta, gan padomas pozīcijām. Pavisam dā īsi daži komentāri šobrīd. Sākumā liels paldies komitejai par balsojumu, par to, ka balsojāt par šiem daudzajiem grozījumiem saistībā ar budžetu projektu. Tas ir ļoti svarīgi, tādēļ šeit komisijas vārdā gribētu teikt jums milzu paldies. Par 1A te vēlētos paust tikai vienas bāžas. Tās ir saistīts ar to, ka ir izņemtas apropriācijas Eiropas solidaritātes korpusam Es, protams, saprotu argumentāciju un loģiku aiz šī balsojuma, kas ir uh, nepārsteigties un sagaidīt likumdošanas procedūras attiecīgo posmu, bet mums ir bažas par to, ka tik līdz likumdošanas posms būs uh, pabeigts un šis uh, kredīts, šīs sadaļas būs izņemts no budžeta, mums nāksies piedāvāt grozītu budžeta projektu, un tās varētu radīt zinām kavēšanos un varētu ierobežot mobilitātes iespējas jauniešiem 2018. gadā. Tās ir mūsu bažas, un par tām noteikti būs jādomā arī tālāk savierināšanas procesā. Par 1B sadaļu. Šeit viens komentārs jaunatnes, jauniešu nodarbinātības iniciatīva. Budžeta projektā, savā budžeta projektā komisija bija piedāvājusi uh, līdzīgi sadalīt šos apjomus, par kuriem vienojās padomu parlaments vidustermiņa pārskatā 18, 19, 20 gadam. Šobrīd redzu, ka parlaments vēlas pārcelt uz sākumu un lielāku daļu izmantot 18. gadā. Tam ir it kā zinām ieguvumi, tomēr vidustermiņa pārskata vienošanās ietvarā tas atstātu uz 2019. un 2020. gadu ierobežotu apjomu. Nu, varbūt arī to vajadzētu paturēt prātā. Otrā kategorija savukārt šeit uh, gribētu tikai atgādināt, ka komisija plāno nākt klajā ar uh, vēstuli, ar grozījumu priekšlikumiem. Tā būs uh, publicēta oktobra vidū, un tur būs ieskicēts mūsu aplēs attiecībā uz šo kategoriju. Šobrīd nepaudīšu detalizētus komentārus par 3, 4, 5 kategoriju, viens gan novērojams 4 kategorijā. Šeit gribētu norādīt, uh, ka reti izdodas panākt vienošanos starp parlamentu un padomi attiecībā uz nostājām. Konkrēti ar to domāju pirms pievienošanās kredītu samazināšanu Turcijai. To noteikti paturēsim prātā, virzoties uz priekšu samierināšanas procedūrā. Liels paldies vēl, vēlreiz par iespēju izteikties un vēlreiz uzslavēju referentus. Ar nepacietību gaidu tikpat veiksmīgu balsojumu plenāru sesijā oktobrī un domāju, ka nu mums ir ļoti labs pamats tālākajam darbam, doties uz sarunām un ar nepacietību gaidu mūsu tālāko sadarbību, lai tā rezultātā veiksmīgi varētu noslēgt 18. gada budžetu. Paldies! Merci, monsieur direktor! Paldies, direktora kungs! Paldies par jūsu komentāriem! Mēs uh, esam to tos uzklausījuši un paldies par konstruktīvo attieksmi un konstruktīvajām attiecībām starp parlamentu un arī komisiju. Referenta kungs, vai jūs gribētu paust savu viedokli, savu iespaidu par šo balsojumu? Jūs esat to ļoti labi vadījis. Murašana kungs, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji, labrīt kolēģi. Sākumā liels paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās tik plašā skaitā gan vakardien, gan arī šodien visu balsojumu garumā. Manuprāt, tas komisijai un arī padomē sniedz ļoti skaidru signālu, ka esam ļoti smagi strādājuši, lai noslīpētu parlamenta nostāju par 2018. gada budžetu. Visi tie svarīgi elementi, par kuriem balsojām, kā mēs to redzējām vakardien un šodien, uh, guva plašu atbalstu budžeta komitejā un ceru, ka tāda pat, tāds pats rezultāts būs arī plenārsesijā oktobrī, tādējādi mēs sūtīsim uh, signālu padomē par ļoti spēcīgu parlamenta pozīciju. Vēršoties pie komisijas, liels paldies par jums par komentāriem. Jūs iepriekš runājāt par uh, budžeta projekta grozījumu vēstuli, ko izsūtīs uh, komisija par otro kategoriju. Kā jau parasti, tā ir tradicionālā procedūra. Tomēr zinām, ka šī grozījuma vēstule visticamāk eh, būs plašāka, ne tikai runās par otro kategoriju, bet arī par citām. Žēl, jāsaka, ka parlaments detalizētāk netika informēts par šīs grozījuma vēstules saturu pirms mūsu balsojuma, pirms šodienas balsojuma. Jo mēs zinām, ka tas uh, ietekmēs, un jūs runāsiet ne tikai par otro kategoriju. Tādēļ būtu jauki, ja būtu tāda papildus caurskatāmība, ja būtu skaidrāk jūsu pozīcija, mēs būtu varējuši to ņemt vērā jau balsojumā. Parlamentam ir ļoti skaidra pozīcija attiecībā uz visām kategorijām. Tādēļ mans vēstījums jums, un varat to nodot arī komisāram Ettingera kungam, vienošanās starp iestādēm būs ļoti sarežģīta, ja komisija izvēlēsies, nepieņemt parlamenta esošo pozīciju, tad, kad jūs izstrādāsiet grozījumu vēstuli. Šie elementi, ko vakardien un šodien esam ar plašu atbalstu apstiprinājuši, jo vairāk elementi parādīsies jūsu vēstulē, jo sarežģītāk būs, jo mazāk tur būs lietu, jo būs vienkāršāk, jo gal galā tā ir vēstulē ir visai liels spēks, bet tā notiek, tiks uh, piedāvāta pēc parlamenta balsojumu, tādēļ tas šo procesu nedaudz apstiprina. Un vēl pavisam īsi par jauniešu nodarbinātības iniciatīvu. 2018. gada budžetā, kā mēs to piedāvājam, eh, šīs līdzekļu sadalījums nav pārnese uz perioda sākumu. Mēs piedāvājam piešķirt jaunu finansējumu, svaigu finansējumu cīņā ar šo lielo smago izaicinājumu Eiropā. Ļoti daudzās dalībvalstīs jaunatnes bezdarbs, jauniešu bezdarbs pārsniedz uh, vēlamos rādītājus. Tādēļ mums šķiet komisijas piedāvātie 213 miljoni eiro nav pietiekami, lai cīnītos un uh, apkarot šo izaicinājumu esošajos apjomos. Mēs nepiedāvājam pārnest finansējumu saku, mums vienkārši šķiet, ka nepieciešama papildus finansējums. Tas arī viss no manas puses. Paldies, paldies visiem, ka ieradāties, paldies, ka aktīvi balsojāt un paldies. Merci, monsieur le rapporteur. Paldies, uh, mūsu galvenajam referentam. Un tagad Ašvārda kungam vārds, viņš izcili ir veids savu darbu. Lielas paldies priekšsādātāji, arī es gribētu pateikties kolēģiem par atbalstu. Paldies ēnu referentiem par visu ieguldīto darbu šī budžeta projektā. Pašā sākumā es jau norādīju, ka parlaments ir noteicis budžetam pēdējā gada laikā 2,3% pieaugumu. Man vienmēr šķita, ka tas ir uh, um, pamatots solis, uh, atbildīga pieeja, ko īstenojam uh, pretstatā nu, vai salīdzinot mūsu sniegumu ar pārējām iestādēm. Es sākumā norādīju, ka tas nozīmē, ka būs nepieciešami disciplinēti lēmumi, smagi lēmumi, un ir skaidrs, ka saistībā ar vairākiem jautājumiem uh, kolēģi izlēma man nepiekrist. Nu, labi, viņu lēmums, es cienu šos lēmumus. Tā rezultātā mums ir budžets, šobrīd gan nav vēl gatavs gala cipars, bet pieaugums ir tuvāk aptuveni 3%. Tas nav tas, ko es vēlējos panākt, bet jebkurā ja gadījumā cienu un respektēju komitejas deputātu viedokļu, viedokļus. Manuprāt, mums ir arī tagad pozīcija un pamats, ko varam uh, virzīt uz priekšu, dodoties uz sarunām ar komisiju un padomi un ceru, ka mums vēlāk izdosies veiksmīgi šo procesu noslēgt. Lielas paldies priekšsēdētāju kungs, paldies kolēģi. Merci, monsieur. Paldies, paldies Ašoļa kungam. Ļoti atzinīgi vērtēju jūsu uh, rūpes par uh, ekonomiskā attieksme pret uh, līdzekļiem. Un patiesi, jā, pēc šī balsojuma mēs esam uzņēmušies uh, uh, saistības un uh, Mēs redzēsim, kā tas būs nākamās sa, sarunas, redzēsim, redzēsim, kā būs konstelācijas mītiņos, sēdēs. Un īpaši jāraugās uz jauniešiem un jauniešu bezdarba apkarošanu. Un gribu izteikt personīgu piezīmi par Erasmus un mācekļu iesaistīšanu jo tās valsts, kurās ir dziļas tradicionālas saknes šai mācekļu apmācībai Vācijā, Austrijā, Nīderlandē. Viņi veiksmīgāk jauniešus var iesaistīt darba dzīvē, un pilotu projekts ir izstrādāts Komisija to uzņa, uzņēmusi savā plānā 400 miljonu, lai piešķirtu stipendijas Erasmus ietveros mācekļiem. Un es domāju, ka tas ir viens no tādiem ļoti labiem veidiem, kā iz mantot līdzekļus, un tas ir arī labs veids, kā visiem jauniešiem Eiropas Savienības valstīs padarīt vienkāršāku iesaistīšanu darba dzīvē. Un 28 valstis Mēs saskaramies ar 28 dažādām likumdošanām. Mums ir jāizno spiediens uz mūsu valstībām, lai likumdošana attīstītos un lai mums varbūt būtu vienots ietvars a, mācekļa statūtam Eiropā. Tas ir tāds ļoti personisks a, redzējums. Un pirms sēdes pārtraukšanas es a, atgādināšu, kā notiks mūsu nākotnā darbība. 18 oktobrī budžeta komitejā balsojums par uh, rezolūciju, pirmais trilogs 18. oktobrī, diskusija un pieņemšana uh, plenārsēdē 24. vai 25. oktobrī. Un tad uh, sāksim samierināšanās procesu. Pirmā sēdes 6. novembrī, otrā cerēsim noslēdzošā 17. novembrī, un katrā gadījumā jāsaka, ka Šīs uh, samierināšanās sarunas, jā, tām jābūt pozitīvām un noslēgtām pirms 20. novembra. Esmu jūs par to informējis. Vai jums ir uh, kādas piezīmes par uh, sadaļu dažādie jautājumi? Ja tāda nav, tad uh, beidzam šodienas sēdi.